kunga ziņojums par pāsta pakalpojumu direktīvas piemērošanu. Dod jums vārdu Ferberkungs. Sirsnīgs paldies, priekšsēžkungs. Senjors, tā būtu jūs jaunā, bet šajā eh, vakarstundā jau tas vairs nav tik svarīgi. Komisārkungs, komisārkungs, dargie kolēģi, pastpakalpojumi eh, sniedz būtiski ieguldījumu eh, Eiropas senības eh, vienotībā un <clears throat> kad pirms daudziem gadiem mēs šeit runājam par pasta direktīvu, tad mēs šo viengabalainību teritoriālo un ekonomisko gribējām mm, veicināt. Toreiz bija pasta pakalpojumi, kas bija attīstījušies pozitīvi. Mums bija pārobežu konkurence, mums bija dalībvalsts Eh, iekšienē jauni pakalpojumu sniedzēji, eh, kas ienāca tirgu, pakalpojums paplašinājās. Eh, tas tie viss bija soļi labā virzienā. Protams, ar digitalizāciju komunikācija 21. gadsimtā ir arī būtiski mainījusies. To nedrīkstam atstāt bez ievērības, bet mums jākonstatē arī tas, ka pasta pakalpojumi kas vēl pirms desmit gadiem ļoti aktīvi Eiropas tirgu tika e, piedāvāti, ir atkal atgriežies savās e, izcelsmes valstīs. To mēs īstenībā negribējām redzēt. Mēs gribējām vairāk konkurence Eiropas līmenī panākt. Ļaujiet man šeit arī e, vēl te citēt, pasts ir um, dzīves mierinātājs, jo tas um, padara eh, klāt nēsošos par klāt esošiem. Tā es sacīs Voltērs, nu es nevarētu skaistāks vārdus sacīt par pastu, kā Voltērs ir darījis. Es atgādināšu mūsu bijušo kolēģi Brian Simpson, bijuša, eh, kas bija pirmais pasta direktīvas referents 1997. gadā. Mēs definējām universālo pastu pakalpojumu, tas mums vienmēr šķiet ļoti svarīgi, ka cilvēki ne tikai um, aglomerācijās saņemt augstas kvalitātes pakalpojumus, bet arī attālākos reģionāls, e, kalnos, salās, e, perifērās dalībvalstīs saņemt kvalitatīvi augstvērtīgas pasta pakalpojumus. Bet mums nākas konstatēt, desmit gadi ir pagājuši, kad ne visās dalībvalstīs tas ir uh, Eh, garantēts. Mum, man izbrīnītam bija jākonstatē, ka mums ir dalībvalsts, kur 25% eh, iedzīvotāji, tas ir cik ir liela dalībvalsts, ir eh, nozīmējuši par tādiem, kuriem nav katru dienu jāsņem pastu pakalpojumu. Tas ir solis apakaļ. Šis universālais pakalpojums atvers nav nodrošināts. Universālā pakalpojuma piedāvātājiem arī ir jā. Ja saņem e, e, attiecīgi apstākļi, un tādi ir ar atbrīvojumu no PVN, tātad e, tas ir instruments, kas e, e nav piems viņu konkurentiem, un tādēļ mēs esam interesēti arī tajā, ka tie, kam ir e, PVN privileģija, tātad, ka tie var darboties bez PVN, E, ka viņi arī e, piedāvā daudzus e, pakalpojumus. Tas ir arī universālā pakalpojuma tāda iezīme. Mums ir jārod vienlīdzīgi spēles noteikumi pārpakalpojumiem, lieliem, maziem nišu piedāvājumu sniedzējiem, kā arī lieliem pārobežu pakalpojumu sniedzējiem mums ir jāgādā, lai tas reāli tiktu sasniegts un jāstiprina komisija, nacionālas uzraudzības iestādes, uh, Uz tām ir jāizdara spiediens no komisijas puses, lai ES eh, e direktīvas prasības visās dalībvalstīs tiktu piemērotas. Es sirsnīgi gribu pateikties īpaši saviem ēnu referentiem par konstruktīvo sadarbību. Eh, nebija visai viegli, jo uh, no komandas, kas 2007. gadā, eh, no šīs komandas, kas uzsāk šo darbu, esmu vairs tikai es palicis, bet mums tomēr sadarbība izveidojas labi, un es tagad eh, priecājos eh, piedalīties debatē, un es ceru, ka mēs rīt pieņemsim lēmumu par spēcīgu universālu pakalpojumu mūsu pilsoņu interesēs. Paldies! Sirsnīgs paldies, Ferbera kungs, un tagad komisārs Dombrovskis. Priekšsēd Godējumie deputāti, es gribētu jums pateikties par pašiniciatīvu ziņojumu, īpaši referentam Ferbera kungam un komitejas atzinums sniedzējiem Andersons kundzei un Bahkungam. Pastu pakalpojumi ir svarīgs eh, tautsēmniecības eh, sektors. 2014. gadā vairāk nekā 500 miljonu paciņu un 64 miljardu vēstuli tika Eiropas Savienībā nosūtīts, bet eh, sektors uh, mainās. Tāpat laikā vēstuļu skaits Eiropas Savienībā samazinājās uh, par gandrīz 4%. Dažās dalībvalstīs uh, samazinājums bija vēl krietni straujāks, piemēram, Dānijā uh, eh, 14%, Itālijā vairāk nekā 9%. No otras puses, paciņu skaits strauji pieaug e-komercijas rezultātā. Pārobežu pas pakalpojumos e, e, pascīm, e, pasts ir viens no mūsu strateģijas pilāriem. Ir pārobežu paciņu piegādēm jātiek būtiski uzlabotam. Es atgriezīšos pie paciņu jautājumu, bet vispirms es gribu vairāk kaut ko sacīt par paspakalpojumu direktīvu. Kā jūs zinat, mēs savu ziņojumu par pārspakalpojumu direktīvas piemērojumu pagājušā gada eh, beigās pieņemam, mēs izdarījām secinājumu, ka tirgus ir jāanalizē vēl vairāk un apņemamies katru gadu statistiku eh, publicēt. Ar prieku var sacīt, ka 2014. gada eh, šāda statistika jūnijā tika komisijas mājaslapā publicēts. Mēs gribam uzlabot pastu statistiku vēl arī datu apkopošanas procesu uzlabot, lai varētu šie dati vēl ātrāk tikt publicēti. Pastu pakalpojumu direktīvu prasa universāli, ka universālais pakalpojums iedzējas eh, piegādāt gan vēstules, gan paciņas 5 dienas nedēļā, izņemot ārkārtas apstākļos. Taču, eh, ņemot vērā, ka pilsoņi no eh, pāriet uz elektronisko komunikāciju un vēstuļu skaits mazās, maznās vēstuļu piegāda katru dienu eh, pa, eh, kļūst dārgāk. Piemēram, 20 gramu eh, vēs bandroļu skaits 7% pagājušajā gadā paaugstinājās viņu cena. Un, Dalībvalstīm ir jāvar pielāgoties eh, eh, lietotāju eh, mainīgām vajadzībām un pakalpojumu jāpielāgotam. Vairāk pilsoņi tagad arī saņem avīžu piegādes kā universālo pakalpojumu, un arī daudzās valstīs sešdienas ir šie pakalpojumi pieejami nevis tikai piec. Universālajie pakalpojumi sniedzēji var tik kompensēt par neto izmaksām, kuras viņiem rodas Uh, universāls pakalpojums sniedzot, bet kompensācija ir jāierobežo uh, uz nepieciešamo un tā nedrīkst krūpļu konkurēts. Lai palīdzētu ar izmaksu kalkulāciju, mēs esam uh, šos aprēķins sistēmu izveidojuši, kas saskanīgi ar direktīvu pašiniciatīvas ziņamā ir atzīta neatkarīga regulātora būtiskā loma, pakalpojumu direktīvas piemērošanā. 2010. gadā mēs izveidojam Eiropas regulātoru grupu pakalp, pakalpojumiem, lai tā mums eh, dot, eh, palīdzētu un sniegt mums eh, padomus un konsultētu par ES regulātoru labāko praksi. Mēs ļoti priecīgi esam par grupas darbu un tās ieguldījumi arī veidojot pārobežu paciņu piegāžu sistēmu un arī eh, sniedzot savu vērtējumu par regulas piemērošanu direktīvas piemērošanu. Tagad atgriežoties pie paciņu piegādēm. Kā jūs zināt, maijā e, tika pieņemt e, e, pakāpu, paka pasākumu, lai uzlabotu paciņu piegādes pārobežomā. Tas saskana 2013. gada ceļkārti par tirgus vadītu inovāciju, lai ļautu universālu pakalpojumu sniedzējiem savus pakalpojumus uzlabot un tos padarīt savietojamus. E, e, un tiek piedāvāta rīcība trīs galvenās jomās. Pirmkārt, pasta e, pakalpojums iedzējiem sniegt um, informāciju par visiem paciņu piegādātājiem, izņemot pašiem mazākiem, tas ļaus viņiem vieglāk darboties. Otrakārt, cenus padarīt caurspīdīgāks, kas arī ļautu regulātoriem izvērtēt šo cenu uh, uh, vai tās var pilsoņi atļauties. Un treškārt, eh, eh, arī pārobežu tīkliem ir jābūt pieejamiem universālu pakalpojumu sniedzējiem, lai pilsoņi varētu iegūt eh, mazākas cenas un izvēlēties lielāku pakalpojumu klāstu, īpaši atolus perifēros reģionos. Tas arī palīdzēs maziem e tirgotājiem labāk kalpot saviem klientiem. Uh, universāla pakalpojuma sniedzēja arī gūs eh, no eh, lielāku paciņu piegājušu skaitu. Tas eh, var radīt vai sargāt darbvietas īpaši attālos reģionos. Visbeidzot, gribu īsi pieminēt nodarbinātību, jo parlaments to pieminēja. Kā ir jūsu atzinumā norādīts? Tātad nodarbinātības sociāla lieta komitejas atzinumā pasta pakalpojumu direktīva ļauj dalībvalstīm atspogļot darba apstākļus autorizācijas procedūrās. Uh, Tas nozīmē, ka dalībvalsts un pastu pakalpojumu sniedzēji var prasīt, lai zinām minimāli standarti tiktu izpildīti. Paldies! Es uh, ar prieku uh, uzklausīšu jūsu uh, um, viedokļus, uh, cerams, ļoti produktīvā uh, debatē. Paldies, komisārkungs un Baha kungam tagad vārds. Paldies! Priekšsēdē vēlos pateikties kolēģim Markusam Ferberam par šo ziņojumu. Man būtiski ir trīs punkti. Pirmkārt, to jau Ferberkungs pieminēja uzturēt šos universālos pakalpojumus pašreizējā formā. Otrkārt, nacionāla regulatora lomas eh, paplašināšana un treškārt, ietekmu uz nodarbinātību Šis sektors piedzīvo pārmaiņas, un tas, protams, ietekmē nodarbinātos. Klasiskie piegādātājiem ir izdevies pārkvalificēt eh, darbiniekus, un tas ir noticis veiksmīgi. Taču, diemžēl, mēs esam pamanījuši jaunus līgumu veidus. Posta sektorā pastāv dažādi uh, darba nosacījumi, pieauga bīstamais darbs un daļēji laika darbs. Mums kā nodarbinātības komiteja ir būtiski nodrošināt to, ka darbinieki arī turpmāk piedzīvo labus darba nosacījumus, apstākļus, labu apdrošināšanu, izglītību sociālo apdrošināšanu un tam līdzīgi. Priekšēdāju vēl vēlos pieminēt labo sadarbību ar sociālajiem partneriem un to, lai pieaugošā konkurence nākotnē neradītu zaudējums tieši darbiniekiem. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Andersons kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos apsvērt šo ziņojumu no sociāldemokrāta puses un vēlos pateikties Ferber kungam, kā arī visiem kolēģiem dažādajās komitejās, kas smagi strādā pie šis ziņojuma. Un priecājos, ka rezultāts ir labs. Uh, Mēs eh, pēdējos gados esam piedzīvojuši ievērams pārmaiņas pastu pakalpojumu jomā. Lielbritānijā, kā jau tika pieminēts, ir paciņu sūtīšana, un šī uh, direktīva tagad ir iespēja, kā izvērtēt šo attīstību un attiecīgi pielāgot pastu pakalpojumu piedāvājumu Eiropā. Šīs direktīvas piemērošana un balsojums rītdien eh, pierāda to, ka direktīva nevajag prioritizēt pasta pakalpojums, bet gan to, ka pilsoņiem ir tiesības regulēt šos pakalpojumus un šīs tiesības ir jāaizstāv. Mums kopīgi ir jānodrošina ilgspējīga universālo pakalpojumu uzturēšanu, vienlaikus uh, aizsargājot minimālos piegādes standarts un vienlaikus atzīstot to, ka dalību valstīm ir pieejams elastības iespējas likuma ietveros piemērot šo direktīvu, saistībā ar īpašiem geogrāfiskajiem noteikumiem. Tādēļ aicinu jūs atbalstīt šo ziņojumu kopā ar mani. Parlamenta ziņojums skaidri parāda to, ka konkurencei pasta sektorā jānotiek, jātīstās tādā veidā, kas eh, nodrošina pilsoņiem pamatiesības, taču mums jānodrošina tas, lai šeit netiktu izvēlēti tikai eh, patīkamākās lietas un netiktu traumēta nodarbinātības, eh, nodarbinātības aspekti. Šeit ir būtiska uzmanība jāpievērš atalgojumam un godīgai konkurencei. Eiropas Savienības dienestiem ir jāstrādā kopā, lai aizstāvētu uh, nodarbināto tiesības neatkarīgi no sektora. Mēs zinām, ka tiešsaistes tirniecība ir ārkārtīgi būtiskā, tas ir arī pieminēts šajā ziņojumā. Vispirmā šis ziņojums ir ļoti labs un aicinu visus atbalstīt to rītdienas balsojumā. Paldies! Paldies, Vandekamp kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es sākumā vēlos uh, apsveikt uh, referentu Markus Ferberu un ēnu referentus no satiksmes komitejas par paveikto darbu, taču vēlos pateikties arī Dombrovska kungam. Jūs taču tagad aizstājat iekšējā tirgus komisāru un to darat ļoti profesionāli. Tur, protams, ir mazliet dīvaini, ka šajā digitālajā pasaulē mēs vēl joprojām runājam par klasiskiem pasta pakalpojumiem, taču pēdējos mēnešos es uzzināja to, ka šie klasiskie pasta pakalpojumi un pasta vispārīgie pakalpojumi ir ārkārtīgi būtiski ļoti daudziem cilvēkiem Eiropā. Šeit runa nav tikai par veciem cilvēkiem, par cilvēkiem, kur ir um, zemes iedzīvotāju blīvu, reģionos, kur ir zemes iedzīvotāju blīvums un kur saņem visu sūtījumus pa pastu. Uh, Komisārs eh, pareizi jau pieminēja, ka šeit direktīva runā arī par paku nosūtīšanas pakalpojumiem. Tas ir ļoti saistīts ar eh, digitalizāciju. Un tā kā man ir iespēja izteikties, vēlos uzdot jautājumu. Vai jūs varat pastāstīt, cik daudz īstenošanas eh, ziņojums parlaments jau ir sagatavojis? Mēs uh, visu laiku saskaramies ar dažādām iniciatīvas ziņojumiem, taču šī sasaukuma sākumā mēs vienojāmies, ka Eiropai ir jākoncentrējas uz to tiesību aktu īstenošanu, par kuriem panākt vienošanās bija Buzeka kunga ziņojums, taču, manuprāt, šajā jomā nekas daudz vēl nav noticis. Varbūt jūs varētu to vēlreiz sīkāk pastāstīt, kāda ir situācija šajā jomā. Paldies, un tagad Ajāls Senders kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ferber kungs. Mēs atbalstam šo ziņojumu, jo tas ir līdzsvarots Komisija piedāvā direktīvu, kurai mēs nepiekrītam. Tātad es apsveicu jūs par šo ziņojumu, taču šo ziņojumu mēs lasām ņemot vērā turpmāk piedāvātos direktīvas un regulas, un Dombrovska kungs vēlējos jums uzdot jautājumu. Vai jūs uh, zinat to, ka netika ievēroti termiņi sektoru konsultēšanai un parlaments pilnībā tika izslēgts no konsultācijām? Tam noteikti bija kāds iemesls, laikam ne tas labākais. Mēs nepiekrītām tam, ka pasta pakalpojumi tiek vienādoti ar uh, viesabonēšanu un paku nosūtīšanu. Telekomunikācijas nav nekādi saistītas ar pastu pakalpojumu un paku piegādi. Otkārt vēlos uh, precizēt to, ka saistībā ar dažiem jautājumiem ar jums noteikti būs tāda frontāla sadursme. Paldies Ferber kungam par šo līdzsvaroto ziņojumu. Paldies arī par to, ka ņēmāt vērā visus mūsu grozījumu priekšlikumus, ar kuru palīdzību mēs aizsargāsim universālos pasta pakalpojumus un darba vietas. Paldies, Fosters Kunz, lūdzu. Uh, you, president. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Es gribēju pateikties Markusam Ferberam par šo ilgu apņēmību strādot pie šī ilgstošās direktīvas beigu beigās esam nonākuši it kā pie kopējas vienošanās, lai gan tā īsti nav. Jāsaka, ka tas mums patiešām varētu ļoti daudz nozīmēt šis pasta jautājums. 1635. gadā uh, tika veikti, vai tika likts pirmais pamatakmens kopējiem pasta pakalpojumiem. Pavisam drīz arī tika izveidots pastnieku dienests. 2011. gada uh, Lielbritānijas akts par pastu ir daudz dziļāks uh, nekā sākotnēji varētu likties, piemēram, tajā ir iekļauti bezmaksas pakalpojumi akliem cilvēkiem un tā tālāk. Un jāsaka, ka tādēļ mēs esam visas prasības izpildījuši. Diemžēl mēs nevarēsim atbalstīt referentu rīt šīs sociālās dimensijas dēļ, nevis tāpēc, ka mēs neatbalstītu labus darba apstākļus vai labus uh, iespējas. Šeit ir runa par 48 punktu, tātad par tahogrāfu uzstādīšanu uz automašīnām, kas var mazāk par 3,5 tonnām. Un eh, jāsaka, jau iepriekš mums ar šo jautājumu ir bijušas problēmas. Priekšsēdētāji, mēs noteikti tagad dzīvojam pasaulē, kad mēs pērkam preces internetā, un tāpēc mums ir nepieciešams 24 stundu servis. Un jāsaka, ka mēs šeit arī atbalstam uzņēmējdarbību šajā jomā, tāpēc es nevaru atbalstīt jūsu dokumentu, jo 48. punkts netiek izslēgts, un es ceru, ka tā tiešām būs pirms balsošanas rīt. Paldies, saka priekšsēdētājs Teličkas kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji kolēģi, viceprezidents. Man liekas, ka pasta pakalpojumi ir galvenokārt saistīti ar komunikāciju. Man liekas, ka nekas tā nav mainījies pēdējo 20 gadu laikā kā komunikācija. Interesanti, kāda bija proporcija starp WhatsApp paziņojumiem vai, vai postiem jeb, uh, un uh, pastkastu, no, pastkaršu nosūtīšanu. Uh, Man liekas, ka šī atšķirība ir dramatiska. Ja mēs paskatāmies uz iepriekšējiem dokumentiem šajā jomā, tad tie ir pilnīgi vēsturiski, un arī 2008. gada akts jau ir novecojis. Esmu patiešām pateicīgs, ka kolēģis nepieturējās pie iepriekšējās direktīvas un skatās nevis tikai uz to, kas notiek pašlaik, bet arī uz to, kas notiks nākotnē. Jums ir jāizpilda gaidas, mums ir jāiet līdzi laikam, mums ir jāizpilda patērētāju prasības. Mums ir nepieciešama pamatīga likumdošanas bāze, augstas kvalitātes universāli pakalpojumi ar noteiktu elastības līmeni, kas būtu neatkarīgi. Un mums būtu neatkarīgas eh, valstu iestādes, kas uzraudzītu situāciju tirgos, un lai būtu godīga vide un e, varētu godīgi sacensties uzņēmumu, kas jau ilgi darbojas un tie, kas tikai uzsāk darbu un arī e, MVU būtu godīgi nosacījumi un lai mēs arī saprastu, kādas iespējas rada pārobežu pakalpojumu sniegšana. Un tas ir tas, kā mums ir jāvirzās uz priekšu, nevis protekcionisms, kā mēs redzam dažās dalībvalstīs. Dāmas un kungi, man šis ir tikai sākums jāsaka, ka mēs jau gaidām nākošo priekšlikumu, un uh, vicepriekšsēdētājs par to jau runāja. Tātad par paku piegādes pakalpojumiem. Es uh, gaidu jau šo dokumentu, un, manuprāt, mums ir jāpieturas pie principiem, ko eh, esam iekļaujuši ziņojumā par DSE referenta kungam par lielisko sadarbību. Paldies, Telčiks kungam. Nākošais runātājs Gonzales Peņas kundze. Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Kā jau daudzās citās nozarēs, komisija ir ieguldījusi lielas pūles, lai liberalizētu pasta pakalpojumus. Un līdzīgi kā daudzās citās nozarēs, argumentācija bija tāda, ka ir nepieciešams nodrošināt piekļuvi visā Eiropā, jāgarantē kvalitāte, uzticamība, jārada darba vietas, jāveicina konkurence. Uh, bet nav nekāds pārsteigums, ka tāpat kā citur šie mērķi netiek sasniegti, tieši pretēji. Valstīs, kur šie pasākumi ir pilnībā ieviesti, ir pilnīgi pretēji rezultāti. Pakalpojumi ir sliktāki, kvalitāte ir sliktāka, ir vairāk sūdzību par jaunajiem pakalpojumu sniedzējiem. Un ja mēs runājam par universāliem pasta pakalpojumiem, tad tiem ir jābūt universāliem un pieejamiem, un diemžēl šeit ir problēmas, jo visienestīgākās eh, daļas eh, no pasta pakalpojumu tirgus ir nodot privātiem operatoriem, un no tā cieši, piemēram, lauku reģionu, kur nav tik labi savienojumi, un nav šis te vienlīdzības princips ievērots, piemēram, geogrāfiski, un eh, kopumā ir mazāk darba vietu, samazinās algas. Uh, un arī darba apstākļi pasliktinās. Kad beidzot Eiropas iestādes pieņems, ņems vērā šos pierādījumus, priekšsēdētāji pārtrauc runātāju. Paldies! Evans Skundze lūdzu. Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju pateikties eh, referentu kungam Fīveru kungam par ziņojumu un arī par to, ka iekļauj mūsu grupas grozījumus. Un zaļie Eiropas brīvā alianse atbalstīs šo ziņojumu rīt. Ir ārkārtīgi svarīgi, kā jau citi kolēģi norādīja, ka mums ir eh, jāizpilda šīs te universālo pakalpojumu uh, pienākumu un pakalpojumu sniegšanu. Tajā pašā laikā ir jānodrošina pietiekoši liela elastība, lai tiktu izpildīts nacionālās vajadzības un lai pakalpojumi būtu ilgspējīgi. Jāsaka, pasta ir viens no vērtīgākajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas ir būtiski mainījies pēdējā laikā. Un tas ir kļūst daudz digitālāks, un es zinu arī no saviem vēlētājiem Velsā, ka šis pasta pakalpojums ir ārkārtīgi svarīgs. Ir jānodrošina, ka nav diskriminācija pret cilvēkiem, kas dzīvo kalnu vai lauku rajonos, salīdzinot, piemēram, ar cilvēkiem, kas dzīvo pilsētās. Ir jābūt vienlīdzīgam pakalpojumam. Ziņojumā ir runāts par to, ka ir nepieciešami labi darba apstākļi, eh, atbilstošas algas, eh, lai būtu atbilstoši uh, atpūtas brīži, lai uzlabotu arī ceļu satiksmes drošību. Un lai tiktu atvieglot arī pakalpojumu sniegšana pārobežu režīmā un nodrošināta piekļuva šim pakalpojumam pilnīgi visiem, kam būtu jābūt tādam kā pamata principam attiecībā uz visiem mūsu pakalpojumiem. Paldies, ka ievērojāt laiku. Lūdzu, Delīkungs, pusotra minūte. Paldies! Es gribēju apsveikt referentu, jo viņa darbs ir patiešām ļoti labs, pamatots, un viņš ir bijis ļoti atvērts, uzklausot arī grozījumus. Bet, ja mēs ķeramies pie būtības, jā, e-komercija kļūst aizvien izplatītāka, bet šie pakalpojumi nebūs veiksmīgi, ja nebūs arī šo klasisko, parasto pasta pakalpojumu, piemēram, pasta sūtījumu piegādes. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt pasta pakalpojums attālinātās uh, vietās. Tajā pašā laikā mums ir jāsaglabā elastība. Un tieši tāpēc esmu ārkārtīgi priecīgs, ka šis dokuments ņem vērā arī vietējo specifiku un ilgtermiņa darboties spēju un tas ir ārkārtīgi svarīgi dalību valstīm. Ja mēs runājam par nacionāliem pakalpojumiem vai pārobežu pakalpojumiem, arī šī ir ļoti svarīga joma. Mums ir nepieciešams caurskatāmas cenas un pieejamas cenas. Joprojām pastāv daudz problēmu ar augstām cenām dažās jomās, mums arī ir jādomā par jauno tehnoloģiju izmantošanu, piemēram, dronu, lai pie, veiktu pasta piegādes. Un šis varētu būt viens no risinājumiem, kā efektīvi piegādāt preces. Paldies, saka priekšsēdētāji. Demonte lūdzu nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Tiesības un informācijas nosūtīšana un saņemšana ir viens no svarīgākajiem mūsu sabiedrības pilāriem. Mums ir nepieciešams universāls pakalpojums, kas ir pieejams un ir augstas kvalitātes, ir tīpaši, ja mēs runājam par pasta izvadāšanu, izsniegšanu un savākšanu. Un īpaši šeit būtu jāpiemina netik biezi apdzīvoti reģioni. Un šeit pasta pakalpojumi ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu sociālo kohēziju. Mums ir jānodrošina arī atbilstoša elastība, ja ir kādi īpaši apstākļi. Mums arī ir jāpielāgojas eh, jaunajām vajadzībām un tirgus tendencēm. Tomēr ir jānodrošina šis te universālais pakalpojums, lai tas nāktu par labu sabiedrības interesēm. Un šim pakalpojumam ir strateģiska nozīme, tīpaši ņemot vērā jaunās digitālās tehnoloģijas. Tīpaši, ja mēs runājam par tiesībām uz informāciju. Paldies! Nākošais Zlotovska kungs. Viena minūte. Paldies. Liels paldies priekšsādātājiem. Tirgus uh, pakalpojumu. Tirgus ir piedzīvojis uh, dažādas izmaiņas un daži pamatpakalpojumi vairs nav nepieciešami. Tomēr tas nenozīmē, ka pasta pakalpojumi ilgtermiņā nebūtu jāsaglabā. Uh, Protams, mēs varam diskutēt par to, kāda veida pakalpojumi tiks sniegti. Operatori mm, varbūt uh, nevēlēsies uh, sacensties šajā tirgu, jo būs papildus izmaksas, bet vienotā digitālā tirgus izveida nozīmē to, ka paku piegāde un prasīs zināmas noteikumus, kas ļaus samazināt izmaksas un tirgu ienākt jauniem operatoriem. Un tieši tāpēc ir svarīgi nodrošināt brīvu piekļuvi informācijai par izmaksām un pakalpojuma cēnu un iespēju sniegt šos pakalpojumus. Liels paldies! Kīlonēnas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlējos pateikties referentam. Piekrītu viedoklim, ka ir nepieciešams nodrošināt pasta pakalpojumus mūsu pilsoņiem kā universālu pakalpojumu, un tāpēc ir jāharmonizē sabiedriski nozīmīga pakalpojuma definīcija balstoties uz uh, Eiropas minimālajiem standartiem. Un par šiem jautājumiem ir spriests arī Somijā, un es uzskatu, ka vietās, kur ir uh, zems iedzīvotāju blīvums, nedrīkst atteikties no šo pakalpojumu sniegšanas. Ir svarīgi, lai pasta pakalpojumi būtu tādi, kuras ir iespējams samaksāt, lai tie būtu uzticami, jo tas ir svarīgi uzņēmumiem visā Eiropā. Un mums uz to ir jāraugās nu, risinājuma viedokļa, nevis problēmas viedokļa. Un pasta pakalpojumi nav sloks, tas tie ir būtiski sabiedrības funkcionēšanai. Un, uh, mums to vajadzētu novērtēt. Liels paldies, eh, Dorfmaņa kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju pateikties referentam par to, ka viņš savā ziņojumā ir uzsvērts, cik svarīgs ir eh, vispārējās nozīmes pakalpojums. Pasta piegāde nozīmē dzīves kvalitāti ne tikai pilsētā un blīvi apdzīvotās vietās, bet arī ciemos un uh, reģionos ar zemu iedzīvotāju blīvumu. Un ņemot vērā tos, uh, tās atkāpes, ko mēs paredzam, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Un te mums noteikti nevajadzētu būt. Uh, paredzēt plašas izņēmumus. Es uh, saprotu, ka Itālijas valdība ir paredzējusi noteikumus, ka 40% uh, cilvēku šis pakalpojums nebūs pieejams. Uh, un tas nozīmē, ka no 116 pašvaldībām tikai dažās vispārējās nozīmes pakalpojums vēl tiek garantēts, un uz pārējiem mēs raugāmies caur pirkstiem un cerams, ka varbūt pasta pakalpojumi tiks eh, piegādāti. Nav jau tik būtiski, vai. Pa, um, Rēķins pastāv par elektrību vai telefonu sakariem pienāk uh, dienu vēlāk, bet uh, laikraksta piegādē tas ir būtiski, jo nereti ir tā, ka šīs dienas avīze tiek piegādāta divas dienas vēlāk, un tieši tāpēc ir jāuzliek par pienākumu pasta dienestiem šo pienākumu pildīt, jo pasta piegāde ir sabiedriskās nozīmes pakalpojums, un uz to tā arī ir jāraugās. Liels paldies! Tālāk vārds Liberāts Kīkungam viena minūte. Liels paldies, priekšsādātāji! Gribēju uz, atzīmēt to, kas tika sacīts. Pasts patiešām ir būtisks pakalpojums. Bez piekļuvas šim pakalpojumam vesela grupa cilvēku tiek eh, izslēgta no sabiedrības norisēm, un no tā mēs vēlētos izraudzīties. Atcerēsimies, ka mēs uh, mēģinam nodrošināt gan geogrāfisku, gan ekonomiski pieejamu piekļuvi pasta pakalpojumiem, kas nozīmē, ka tas radīs zināmas izmaksas. Protams, ka tas iet roka rokā ar kvalitātes prasībām. Mums nevajadzētu baidīties no mežonīgas konkurences. Mēs ieviesām polijā lētāko risinājumu, piegādes kļuva lētākas, un polijas tiesas piegādāja informāciju, izmantojot pārtikas veikalu maiznieku pakalpojums, un šie pakalpojumi bija briesmīgi, jo notika mēģinājums ietaupīt naudu. Tāpēc gribēju uzsvērt, ka ir nepieciešami arī laba darba apstākļi darba ņēmējiem. Te man ir jā jāpiekrīt citiem cilvēkiem. Paldies tālāk, uh, Gīrlingas kundze, viena minūte. Paldies priekšsādātāji. Es pārstāvu lauku reģionu un uh, dažās uh, kopienās ir tāds trūkums, ka pusmiljons cilvēku var pretendēt uz maksimālo uh, atbalsta līmeni. Tas ir viens no visretāk apdzīvotajiem un attālākiem reģioniem, tāpēc pasta pakalpojumi ir vitāli svarīgi. Un to ietekmē 2011. gadā apvienotajā karalistē pieņemtais likums par pasta pakalpojumiem. Es gribēju teikt, ka šī iniciatīva varbūt tuvinās tam, ka visur Eiropā mēs uh, garantēsim līdzīgu līmeni vispārējās uh, pieejamības uh, pakalpojumu bet uh, ir jāpatur prātā, ka organizācijām ir jābūt uh, elastīgām, kas ir spējīgas pielāgoties mainīgam pieprasījumam un apstākļiem. Tam nav nepieciešami papildus slogi, ko uzliek regula. Un tāpēc uh, savu komo iedzīvotāju vārdā es noraizu šos uh, priekšlikumus dažādu ierobežojošu pasākumu dēļ. Uh, Liels paldies! Uh, Rozas Tūnes kundze nāk, nav zālē, mēs pie tā atgriezīsimies vēlāk, tāpēc es došu viņai vārdu tad, kad viņa būs klāt, bet šobrīd Steinrukas kundze vienas minūte. Um Šeit mēs runājam par vairāk nekā tikai konkurenci, bet gan par apmierinātiem klientiem, lai mēs labi sadarbotos un lai mums būtu apmierināti klienti. Tāpēc ir nepieciešami nodarbinātie, kuri var strādāt labos darba apstākļos un kā Un Špaktes kungam nodarbinātības komitejā izdevās uh, panākt lielu vienprātību, iekļaut ziņojumā mūsu nostāju. Un es pateicos transporta komitejai, ka šo sociālo dimensiju ziņojumā esat iestrādājuši, jo ļoti bieži pierādās, ka konkurence notiek uz uh, darba ņēmēju rēķina. Un mēs uzskatām, ka negodīgi darba apstākļi neatkarīgi no nodarbinātības formas nav pieņ pieņemami Ja mēs redzam, ka daudzi pašnodarbinātie eh, apakšu uzņēmēji piedzīvo ārkārtīgi sliktus eh, darba apstākļus un šīs milzīgās eh, problēmas, šīm milzīgajām problēmām mums vajadzētu likt domāt par labiem standartiem nākotnē, labiem nodarbinātības apstākļiem. Lielas paldies! Nākamā runātāja būs Žitņānskas kundze. Viena minūte. Lielas paldies priekšsādātāji! Pateicoties elektroniskajai saziņai, vēstuļu sūtījumu skaits eh, pastāvīgi sārūk. Tomēr joprojām ik gadu tiek eh, nosūtīti 200 tūkstoši vēstuļu, un pasts nav zaudējis savu nozīmi tādēļ, ka attīstās elektroniskā tirzniecība. Un šiem pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem visiem. Un tomēr cenas mūsu valstī bieži ir augstākas nekā vidējās ES, piemēram, vēstuļu nosūtīšanas izmaksas ir augstākas nekā Vācijā, Zviedrijā. Tāpēc uzskat, ka Slovākijas pastam vairs nedrīkstētu ļaut kāpināt cenas. Uh, un es aicinu visus operators aicināt visus uh, vēstuļu kastīšu turētājs nodrošināt bezbarjeru pārjeru pie tām. Un tagad pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Gribēju teikt, ka neredzu nekur Marijas kungu, bet izskatās, ka viņš uh, tikko ir parādījies zālē pēdējā brīdī, tāpēc eh, lūdzu vārds jums. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Paldies priekšsēdētājiem. Pasta pakalpojumi ir fundamentāli svarīgi attīstītās ekonomikās. Tas uh, ir, uh, tā ir inovatīva nozara, kas uh, dažās dalībvalstīs attīstās, un tas ir publisks pakalpojums. Tas arī pierāda, ka publiskie pakalpojumi var būt konkurētspējīgi pat taupības apstākļos. Paturot prātā sabiedrības gaidas, mums ir nepieciešams nodrošināt vismaz minimālu konverģences līmeni pasta pakalpojumiem visās dalībvalstīs. valstīs Izskatās, eh, ka ir gan iespējams, gan eh, nepieciešams uzlikt eh, pienākums nacionālajām iestādēm, bet pakalpojumi jau vērtē patērētājs. Mm. Tajā skaitā arī pasta pakalpojumu vērtētāju tīkls. Pasta pakalpojumu kvalitāte nozīmē to, ka ir jābūt konkrēti noteiktiem piegādes laikiem. Liels paldies! redzu, ka Tūnas un Hoinšteinas kundze vēl nav atgriezusies zālē, tāpēc došu vārdu Dombrovska kungam komisijas vārdā. Vārds jums! Uh, Chair, honorable... Paldies, uh, priekšsādātāji, gudāmie deputāti! Es ar lielu interesi uzklausīju šeit uh, diskusijā paustos viedokļus. Uh, Tas pierādīja, cik būtiski ir pieejami, uzticami un ilgspējīgi pasta pakalpojumi visā ES. Tika uzsvērta pasta piegādātāja loma arī nodarbinātības eh, piedāvāšanā. Kā jau es teicu, pasta tirgus ES eh, e ātri mainās un komisija rūpīgi vēro šo attīstību. Es eh, esmu gandarīts, ka kopumā parlaments piekrīt tam, ka vispārējais nozīmes pakalpojumos ir iespējama zināma elastība, kā tas ir noteikts pasta pakalpojumu direktīvā. Piekrītu arī tam, ka ir nepieciešama lētāka un um, vieglāk pieejama pasta mm, paciņu mm, piegāde pārrobežu kontekstā. Gribēju uzsvērt sakojošo komisiju, uzklausīja Eiropas parlamenta viedokļus pēc tam, kad tika apstiprināta komisijas ceļa kārte pakusūtījumu piegādē 2014. gadā. Priekšlikums tika apstiprināts 2015. gada maijā kā daļa no digitālā vienotā tirgus pasākumiem, lai uzlabotu e-tirzniecību priekšlikumā mēs neparedzam cenu regulējumu un līdzīgi kā viesabonēšanas pakalpojumos, tāpēc nevajadzētu šeit vilkt uh, paralēlis. Un ir jāraugās gan uz pasta piegādes sūtījumiem, gan uz paku piegādi, jo abi attiecas uz ētirzniecību. E mēs uh, šo regulu jau esam sākuši apspriest ar padomi, un es ļoti priecājos par gaidāmo sadarbību arī ar Eiropas parlamentu šajā jomā. Paldies par uzmanību! Lielas paldies! Un tagad došu vārdu referentam Fērbera kungam diskusijas noslēdzošiem vārdiem. Paldies priekšsādātāju komisāru, dārgie kolēģi! Vispirms sirsnīgi gribēju pateikties visiem, kas piedalījās diskusijā. Tas pierādīja, ka tam ir jēga ka mēs runājam par pasta pakalpojumiem. Spēkā esošā direktīva visās dalībvalstīs bija jāizteno līdz 2013. gadam. Komisija nāca klajā ar paziņojumu par direktīvas īstenošanu, kas bija tas juridiskais pienākums. Un tagad parlaments ir sagatavojis atzinumu par šo paziņojumu, tāpēc tam ir jāga. Es ļoti nožēloju to, ka mūsu britu konservatīvie kolēģi izstājas ne tikai no ES, bet nepiekrīt arī šim ziņojumam. Es būtu priecājies, ja viņi mūs atbilstītu, bet gribēju jums norādīt kolēģiem GUE frakcijā, ka šeit mums ir uh, atšķirīga izpratne, un tas izpaudās arī iesniegtajos grozījumu priekšlikumos, kurus mana politiskā grupa neatbalstīs. Un, ja viedokļi atšķirās, tad ir jāraugās, uh, kāds rezultāts būs balsošanā. Es nāku no reģiona, kur mums ir Otrs spēcīgs piegādātājs, kas piegādā sūtījumus arī uz lauku reģioniem. Tā kā tas ir iespējams, ja direktīva rada tādas priekšnoteikumus, ka tas var darboties. Tomēr mēs arī dzirdējām, ka veselā virknē reģionu tas vēl nedarbojas, un tāpēc es aicinātu, un aicinātu atcerēties komisijas lūgumu paziņojumā attiecīgi kontrolēt nacionālos regulātorus, lai tie pilnībā īstenot Eiropas tiesību aktus. Un vēl pēdējais punkts, ko gribēju pieminēt. Mēs konstatējām, ka tradicionālajie pasta pakalpojumi sniedzēji, izmantojot Pasaules pasta savienību, ir mēģinājuši cīnīties par, pret šo direktīvu, it īpaši par tarifiem pārrobežu sūtījumos. Un kad es te apzinos, ka vēstule no mana vēlēšana apgabala uz Briseli kādreiz maksāja tikpat, eh, cik manā vēlēšanu apgabalā, un šodien tas tā vairs nav, tad eh, man liekas, ka ir acīm redzam, ka pasta pakalpojumi sniedzējiem ir vēl iespējams konsolidēties, un cerams, ka Eiropas Savienībā tas kādreiz arī notiks. Liels paldies! Liels paldies! deputāti, šī diskusija ir noslēgusies, balsošana notiks rītdien.